kārtības punkta, kas ir jautājums, kurš ir jāuzdod mutiski par MVU atbalsta koeficientu pārskatīšanu. Un vispirms es vēlētos e, uzklausīt Tajāri kungu. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Šis jautājums ir saistīts ar MVU atbalsta koeficienta eh, pārskatīšanu. Tas eh, nosaka to, mm, cik lielā mērā viņiem būs pieejami mm, Eiropas Savienības finanšu līdzēkļi. Eh, MVU rāda 55% no Eiropas Savienības IKP Viņi ir pelnījuši atbalstu, viņi ir pelnījuši līdzfinansējumu, viņiem ir e, jāļauj modernizēties, viņiem jāļauj būt aktīviem globālā tirgū, pieņemt jaunus darbiniekus un tā tālāk. ECB politika šajā jomā ir nepietiekama aktīva, nodokļi e, kaut kādā veidā var palīdzēt e, reāla ekonomikai, bet ar to vien nepietiek. Starptautiskais valūtas fonds ir e, prognozējis e, stagnāciju, ja mēs nespēsim sniegt efektīvu atbalstu MVU. Šis ir piemērs noteiktai elastībai un saistošiem pasākumiem. Ir jāpanāk līdzsvars starp abiem. Pēdējā pusotra gada laikā kredīti MVU ir palielinājušies e, par diviem procentiem. Tas ir labi, bet eh, tai pašā laikā lielo kompāniju kreditēšana ir pieaugusi par 7%, tā kā eh, šeit vērojam milzīga atšķirība. Mēs eh, vēlojami, vēlamies, lai atbalsts MVU tiktu palielināts un lai šis te atbalsta koeficients tiktu palielināts MVU. Tas jau šodien e, ļauj e, vairāk MVU gūt labumu no šī instrumenta, lai varētu e, piemērot šo instrumentu. Un mums, mēs esam runājuši ar komisāru par šo jautājumu. Nākšā runātāja ir Ferēras kundze, bet es viņu neredzu, tā kā pārējām pie Lopesas kundzes uz divām minūtēm. Labvakar visiem, paldies priekšsādātāji! Eiropas Savienības dalībvalstis, tādas kā mana valsts, ir pieredzējusi to, kā uh, dažādas reformas eh, ir likušas ciest eh, tiem, kas ir vismazāk aizsargāti. Un šobrīd eh, šādas situācijas ķilnieku lomā ir nonākuši arī MVU, arī e, mikro uzņēmumi, e, krāja banka praktiski vairs nedarbojas, kreditēšana nenotiek, banks nodarbojas ar spekulāciju atbalstīšanu Nu, un MVU, protams, ir uh, izvietot savā uh, teritorijā un bankām viņi nav pārāk interesanti. Man ir zināmas šaubas par to, ko komisija piedāvā. Uh, diez vai uh, MVU varēs iz, iegūt līdzekļus biržās apstākļu pasliktināšanās strādājošajiem, kur cieš no alga apgriešanas, tas viss ir vēl vairāk pasliktinājies. Eh, lielie uzņēmumi rada ļoti nedrošus darba apstākļus, kas ir vēl viens instruments eh, cīņai pret strādniekiem pasaules arēnā. Un tas gal galā nenāk par labu arī patērētājiem. Mēs eh, esam ieslīguši tehniskās debatēs par visādiem samazinājumiem, palielinājumiem, koeficientiem tā tālāk, bet tas neko īsti nedod. Skatīsimies uz eh, patiesu eh, satvēru eh, MBU, kas nodrošinātu stabilitāti, jo jūsu taupības politika ir uz, uzspiedusi stagnāciju un tikai tās pārvarēšana varēs radīt kaut kādas eh, reformas. Un mūsu galvenais ienaidnieks ir lielais kapitāls. To ir skunks uz divām minūtēm. Jā, lielais paldies priekšsēdētāji. Eiropas eh, parlaments eh, pieņemot eh, šo īpašo pieeju un koeficientu ir noteicis izņēmumu MVU iespējām saņemt kredītus, bet tai pašā laikā Eh, Bāzeles eh, noteikumi netiek ievēroti, un mēs kā Eiropas parlaments vēlamies skaidri pateikt, ka mēs uzskatām, ka pašu kapitāla noteikumu noteikšana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir būtiska, lai nodrošinātu finansējumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un tas nenozīmē, ka nav nekādu grūtību finansēt MVU. Uh, Eh, īpaši eh, periferās valstīs un valstīs, kurās jau pašās ir eh, ekonomiskas grūtības un viņiem ir grūti saņemt finansējumu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Bet jāsaka, tā, tie ir 95% no mūsu uzņēmumiem un nākotnē mums ir jānodrošina kreditēšanas finansējums. Uh, kas eh, būtu pieejams arī eh, maziem vidējiem un arī mikro uzņēmumiem. Un tādēļ ir jāsūt šeit šis te signāls no uh, demokrātisko spēku puses, ka mums ir jāatrod veids, kā mēs nākotnē varam tomēr nodrošināt finansējumu MBU. Bankas gan sūdzās par pārmērīgu uh, regulējumu, uh, Frankfurtē ir noticis, ir veikts interesants eh, pētījums eh, par eh, iespējām finansēt MVU, un mēs aicinātu komisiju izmantot to, lai nodrošinātu finansējumu MVU Svinbernas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas MVU, ieskaitot eh, man vēlēšana apgabalu, ir parādījuši ievērojumu izturību grūtajos laikos, bet viņiem ir vajadzīgs kapitāls, lai attīstītos daudz, kas no likumdošanas pēc finanšu krīzes ir, uz, ir likts uzsvars uz to, lai eh, kredit institūcijas piešķirtus kredītus MVU. Uh, lai uh, samazinātu uh, ietekmi uz um, reālais ekonomikas finansēšanu. Uh, un ir īpaši izgudrots šis te instruments, lai stimulētu finanšu institūcijas izsniegt kredītēm maziem vidējiem uzņēmiem bet eh, finansējums kopumā ir ievērojami samazinājis. Kreditēšana nokritusies no 95 miljoniem eh, līdz 45, 67 gadu eh, laikā. Banku ienākumi gan ir atguvuši pirms krīzes līmeņus un efektīva MVU atbalsta faktoru izmantošana nevar izsākt izslēgt, neņemot vērā citus uh, eh, faktorus, piemēram, uh, krities pieprasījums pēc MBU ražojumiem un tā tālāk. Un es esmu uh, iepazinusies ar Anglijas bankas datu analīzi, kas parāda, ka tikai 77% no visiem uzņēmiem, kas ir prasījuši kredītus, tos ir arī saņēmuši. Eh, kapitāla, eh, kapitāla ir pietiekami, bet tas netiek izmantots kreditēšanai, un tas eh, rada skepticismu MBU vidū. Ņemot vērā šo pasākumu izmantošanas iespējas, mums ir jāskatās, kā mēs pārskatīsim šo MVO atbalsta koeficientu. Un tagad uh, vārds komisāram Hānkungam. Uh, Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, komisija ļoti labi apzinās lomu, ko spēlē mazie un vidējie uzņēmumi Eh, tie nodrošina darba vietu radīšanu Eiropas Savienībā, un eh, līdz ar to komisija ir apņēmusies noteikt vispiemērotāko politiku un rīkus, kas ļautu nodrošināt vajadzīgo finansējumu. MVU eh, saskaras ar struktūrālajiem finansēšanas šķēršļiem, jo tie ir ļoti atkarīgi no banku finansējuma. Lieliem uzņēmumiem ir daudzveidīgāki finansēšanas avoti, jo tiem ir piekļuvi kapitāla tirgiem. Atkarība atkarība no banku aizdevumiem un mazāka daudzveidība ienākuma avotos nodrošina to, ka MVU nespēja pilnvērtīgi piedalīties ekonomiskajā ciklā. Mēs redzam, ka MVU saskaras ar grūtībām piekļūstot finansējumam pēc finanšu krīzes. Problēmas ir jo īpaši lielas dažās dalībvalstīs, un tieši tāpēc Eiropas parlaments pauž savas bažas. Komisija ir atbalstījusi kapitāla prasību regulā, to, ka ir jāparedz MBU um, atbalsta koeficients uh, šajā tiesību aktā. Tas ļauta nodrošināt uh, mazākus riskus un nodrošinātu arī uh, lielāku ietekmi attiecībā uz kapitāla izdevumiem, kas, uh, ko paredz kapitāla prasību direktīva. Uh, Tas ir spēkā kopš 2014. gada 1. janvāra. Pateicoties jūsu un komisijas pūliņiem, eh, šī jautājuma nozīme ir atzīta globālā līmenī, un Bāzeles komiteja par banku uzraudzību pašlaik izskata to, vai nevajadzētu samazināt kapitāla izdevumus eh, attiecībā uz MVU. Komisija pašlaik izvērtē eh, MVU koeficienta ietekmi, ņemot vērā kapitāla prasību regulas, kas tiks publiskotas līdz eh, gada beigām. Mēs eh, arī skatāmies, kā tas ietekmēs aizdevumus MVU kopš eh, stāšanās spēkā, salīdzinot ar citiem faktoriem, piemēram, makroekonomiskā vīde vai arī MVU kredīta vēsture. Bez tam mēs arī mēģināsim pārbaudīt, vai saskaņā ar pieejamajiem pierādījumiem MVU koeficients ir pietiekami uh, stabils, ņemot vērā uh, to, ka e, šeit ir jāpiešķir MVU lielumam atbilstošā aizdevumi. Mēs ņemam vērā arī nesenās publiskās konsultācijas par e, kapitāla prasību e, direktīvas ietekmi uz ekonomiku. Un tāpat arī Pagājušā gada septembrī tika uzsākti citi pasākumi. Nesenī IB publiskoja ziņojumu par MBU atbalsta koeficientu, un tas sniedz komisijai ļoti noderīgus elementus eh, tālākajām politiskajām rekomendācijām. Es gribētu arī uzsvērt, ka nākotnē banku aizdevumiem nevajadzētu būt vienīgajam vai lielākajam avotam, lai nodrošinātu finansējumu MVU. Tāpat vajadzētu domāt par finansējumu avotu daudzveidošanu un vajadzētu samazināt banku dominējošo lomu. Tieši tas ir viens no kapitāla tirgus savienības projekta mērķiem, jo tas ļaus veicināt kapitāla tirgu nozīmi uh, Eiropas tirgus ekonomikā. Paldies, komisārkungs. Nākamais runātājs Zābā Bidēgans. Paldies, priekšādātāji, komisārs kundzei. Dāmas un kungi, vispirms vēlētos norādīt, ka es Apsveicu komisāru teikto. Es eh, viņam varu piekrist. Kā jau mēs zinām, MVU ir izaugsmes eh, cinējspēks Eiropas Savienībā, un tieši uz tiem vajadzētu eh, fokusēt mūsu politisko aktivitāti. Tieši tāpēc es gribētu pateikties vicepriekšādātājiem Tajānī par viņa ieguldījumu šajā darbā. Viņš strādā ne tikai tagad, bet arī iepriekš darbojoties komisijas vicepriekšādātā amatā. Pateicoties daudzām viņa iniciatīvām, MVU atrodas daudz labākā situācijā nekā pirms dažiem gadiem. Kā jau te Janīkungs ļoti pareizi norādīja, Eiropas centrālā banka nav risinājums. Tā ir daļa no risinājuma. Tieši tāpēc mēs apsveicam MVU koeficientu iniciatīvu. Bet mums vajadzētu domāt arī par vienoto tirgu un par kapitālu lomu Dāmas un kungi, es gribētu aicināt jūs atbalstīt sākotnējos tiesību aktus šajā jomā. Es pats esmu atbildīgs par īpašumtiesību uh, tiesību aktu. Es domāju, ka mums vajadzētu daudz veidot uh, finansējuma avotus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Kolēģi, atbalsts MVU nozīmē atbalstu darba vietām un ekonomiskai izaugsmēji. Tāpēc tas ir tik svarīgi. Paldies! Grazie, prezidente! Paldies, priekšādātāji! Es eh, gribētu pateikties komisāram Hānam par eh, viņa teikto. Paldies arī komisāram Hīlam par eh, sniegto atbildi. Viņš atbildēja uz vēstuli, kuru es nosūtīja ekonomisko lietu komitejas deputāti. Savā atbildē viņš bija ļoti skaidrs. Protams, pastāv plašs vairākums Eikonu komitejā, kas saka, ka MVU atbalsta koeficients būtu jāsaglabā. Vēl vairāk to vajadzētu arī veicināt. Komisija un citas institūcijas nevar to ignorēt. Mums ir ļoti spēcīga politiskā grība šajā jomā. Mūs arī ļoti interesē tas, kas ir rakstīts EIB secinājumos un ziņojumā. Tomēr tas nenozīmē, ka mums vajadzētu mainīt mūsu prudenciālo pieeju MVU. Eiropas parlamentām ir jāuzņemas šī iniciatīva, ir jāievieš šis instruments. Mums vajadzētu skaidri norādīt, ka to vajadzētu saglabāt un pat uh, stiprināt. Galu galā ir pierādījumi, kas rāda, ka šis rīks ir ļoti noderīgs. Ideja par to, ka vajadzētu palielināt šo slieksni, ir ļoti svarīga. Tātad šis rīks ir noderīgs. Mēs ceram, ka nākotnē mēs varēsim strādāt pie mūsu mērķu sasniegšanas. Paldies, tagad vārds Viegas kungam. MVU ir um, Eiropas ekonomikas mugurkauls, bet pašlaik tie saskaras ar milzīgām grūtībām krīzes dēļ, jo īpaši te ir runa par piekļuvi kredītiem, par naudu, kas uh, ir uh, jāiegūst. Apārsnes 2020, kosme, visi šie rīki it kā ir paredzēti tam, lai mēs varētu sniegt atbalstu MVU. ECB ir ieguldījusi ekonomikā miljoniem eiro, tomēr, eiro, tomēr šī nauda nenokļūst pie cilvēkiem, kam tā ir visvairāk vajadzīga. To saka pat ECB. Mēs uzskatām, ka pašlaik esam tādā kā abortajā lokā. Ir investori, kas vēlas investēt, ir banku sistēma, kas uh, iespējams izmanto dažādas spekulācijas un pēļņas gūšanas iespējas. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīga atbilstoša publisko investīciju politika, kas ietekmēs uh, privātās investīcijas un ļaus restruktūrēt arī finanšu sistēmu. Šādā veidā mēs varēsim atjaunot ekonomiku un tā varēs nodrošināt izaugsmi un palīdzēs uh, cilvēkiem. Paldies, tagad Pārkeres kundze. Paldies, priekšādātāji. Šis mutiskais jautājums saka, ka viens no galvenajiem šķēršļiem MVU izaugsmē ir to piekļuve finansējumam. Nu, zināmā mērā tā ir taisnība, bet šis jautājums nerunā par galvenajām problēmām, ar ko saskars MVU Eiropas eh, regulējumā, kas ir pārliecīgs. Statistika norāda, ka uh, ir dīvaini aizdevumi, di, di, dīvaini noteikumi, kas ir jāizpild uzņēmiem Eiropas Savienībā. Piemēram, tiek lēsts, ka, ja saliktu kopā visus Eiropas Savienības eh, noteikumus, tad vienā kaudzē tas būtu augstāks par Nelsona kolonu. Tie ir 52 metri, kas gulstas virsū uz Britu uzņēmumiem, Britu darba devējiem, darba ņēmējiem. Viņiem visiem ir jāievēro šie noteikumi, un tāpēc nav nekāds brīnums, ka Britu uzņēmumi grimst slīkst šajos Eiropas noteikumos, kas ir jāievēro visiem uzņēmumiem, ja tie būtu lieli vai mazi. Nav nekāds brīnums, ka viņi vēlas izstāties no Eiropas Savienības. Tikai ar šo balsojumu izstāties no Eiropas Savienības 23. jūnijā uzņēmumi un ekonomika varēs sākt uzplaukt, jo viņiem vairs nevajadzēs pildīt eh, šos pārliecīgos eh, un lielos logu izraisošos Eiropas Savienības noteikumus. Paldies Pīpera kungam pusotra minūte. Mikro? Mikrofons nebija ieslēgts. Paldies, priekšādātāji! Es uzskatu, ka uh, ekonomikai noteikti klāsies labāk, ja, ja Lielbritānija paliks Eiropas Savienībā. To zina visi uzņēmēji, diemžēl politiķi nē. Mēs redzam, ka eh, Eiropas eh, ekonomikā ja pašlaik mm, situācija ir slikta un mums vajadzētu nodrošināt uh, elastīgākus noteikumus MVU, kas ļautu izvairīties no krīzes reģionos. MVU ģimenes uzņēmumi un īpašnieki eh, saista sevi ar reģioniem, ar eh, reģionu uzņēmumiem. Nevajadzētu šo dzīvi padarīt vēl sarežģītāku. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai kapitāla prasību uh, direktīvā tiktu ieviests korekciju faktors attiecībā uz MVU. MVU investīcijas ir tas, kas ļaus veicināt visu Eiropas ekonomiku un arī finanšu tirgus. Galu galā šis faktors nav jāsaglabā mūžīgi. Mēs varētu nodrošināt eh, robežas, kas varētu tikt pielāgotas, un tāpat arī ir jādomā par pašu kapitālu un risku drošināšanu, kas eh, nodrošinās tālāku elastīkumu. Es domāju, ka tas būtu jāņem vērā tālākajos ziņojumos, jo galu galā investīcijas MVU ir investīcijas Eiropas Savienības nākotnē. Paldies! Paldies, Rubikums. Vēls jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Jūs piekrītat atbildēt? Ir maz deputāti, kuras piekrīt atbildēt uz jautājumu, bet Rubikungs piedar pie tiem, kur jautājumu es labprāt atbildēšu. Nav ieslēgts mikrofons Rubikungam. Paldies, es gribētu sirsnīgi pateikties kolēģim Pikungam. Mēs visi zinām, ka pamats labam finansējumam ir eh, uzņēmumu ieguvumi, un tas ir saistīts arī ar aplikšanu nodokļiem. Vai jūs domājat, ka šis jautājums attiecībā uz MVU dalību valstīs ir būtisks, dal... būtisks jautājums? Nav ieslēgts mikrofons. Pīperkungs. Protams, nodokļu jautājums, eh, nodokļu būtu jāpliek tajā valstī, kur tik tiešām pakalpojums tiek sniegts, un es domāju, ka Eiropas parlamentā ir arī tam atbalsts, kas attiecas uz, eh, uz pārkāpumiem, tad es domāju, ka komisija būtu labi attiecībā uz visiem jaunievedumiem, ja ir vienalga vai runa par eh, jaunu PVN vai par kaut kādiem jauniem nodokļu aplikšanas noteikumiem, ka tiek izpētīts tas, kas tiek, tiek veikts ietekmes novērtējums attiecībā uz to, kā tas ietekmēs MVU un mūsu politiskā grupa vienmēr ir prasījusi šādu rīcību. Paldies! Negresko kungs kā pirmais brīvā mikrofona procedūrā, lūdzu. Paldies! MVU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls un uh, sniegt atbalstu viņiem nozīmē ne tikai tukšus vārdus, taču jauniem uzņēmējiem ir jāsaskarās ar, uh, ar galveno grūtību, viņam ir grūti piekļūt finansējumam. Mēs kā jauns uzņēmējs arī saskāros ar tādām grūtībām, ko darīt, kā var uh, piekļūt līdzekļiem, dabūt kredīt bankā. Uh, ja ir uh, tik lielas priekšrocības lielajām korporācijām. Es domāju, ka mums vajadzētu izveidot Eiropas līmeņa stratēģiju, lai atvieglotu fi piekļuvu finansējumam MVU. MBU atbalsta faktors ir uh, labs pasākums, bet ar to nepietiek. Mums arī jāatbalsta jaunie uzņēmumi, piemēram, plāns strateģiskajām investīcijām, ļautu 75 miljārdu miljonus eiro piešķirt šādu veidu uzņēmumiem, bet te ir jāveic atsevišķīs pasākumi. Paldies, Marijas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. MVU rada 55% no Eiropas Savienības IKP. Simtiem miljonu Eiropas uh, Savienības iedzīvotāji strādā MVU un uh, daudzu MVU darbība ir atkarīga no banku kredītiem. Eiropas institūcija darbs eh, aizvien, apgrūt, aizvien apgrūtina atbalstu sniegšanu. Pašu kapitāls tiek ierobežots un tas uzliek papildus slogu MBU un tāpēc es domāju, ka Eiropai vajadzētu savus noteikumus mainīt un es domāju, ka daudzas atbalsta iespējas joprojām vēl nav atpazītas. Grieķija ir pilnībā iekrumas nabadzībā memoranda dēļ un tikai 6 40% no MVU pieprasa kredīts, vairāk nekā 30% uzņēmēji ir grūtības piekļūt pie finansējuma. Trojka Grieķijā ir klātesoša un uh, tā pieprasa pārdot uh, sarkanos, tātad neatmaksājumos kredītus, un tas nozīmē, ka daudz mazie un vidējie uzņēmumi līdz ar to uh, draud bankrots. Ko jūs teiksiet šajā sakrībā? Uh, kā mēs varam uh, vērst par labu to, kas šobrīd notiek Grieķijā, vai jūs šo agresīvu kā projektu turpināsiet īstenot attiecībā uz neatgūstamajiem kredītiem. Es domāju, ka jums ir jāsniedz atbildu šo jautājumu. Paldies! Paldies! Komisār Hānkungs, jums vārds, lūdzu. Ja, paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godātie deputāti, kas vēl atrodas zālē. Es gribētu sirsnīgi pateikties jums par šo diskusiju un eh, man ir ļoti žēl, ka tik vēl vakarā mēs runājam par tik svarīgu tematu, prot par, par atbalstu MVU, kas ir eh, Eiropas ekonomikas mugurkaus. Es gribētu atsaukt atmiņā to, ka mums ir 230 eh, miljoni maz un vidējo uzņēmumu un daudzi cilvēki kļūst par bezdarbniekiem. Ja katrs no šiem uzņēmiem uzņemtu vienu bezdarbnieku savu strādājošo rindās, tad es domāju, ka daudz pro problēmu tiktu atrisināta. Bet, eh, ja teiksim, un, ja lielie uzņēmumi vēl rīkotos tāpat, tad, tad tad varbūt būtu iespējams ļoti liels problēmas atrisināt, bet tas diezā ir iespējams. Komisija arī tu, ļoti rūpīgi strādā pie MVU stiprināšanas, un uh, es varu jums garantēt, ka mēs esam apņēmības pilni radīt priekšnosacījumus un garantēt, ka Eiropas ekonomika var attīstīties, un tas ir iespējams tikai tad, ja ir attiecīgs likumdošanas ietvers, bet ir jārada attiecīgie apstākļi un tādējādi Eiropa varēs attīstīties un radīt jaunas darba vietas. Sirsnīgs paldies vēlreiz par šīm debatēm. Komentārs no zāles bez mikrofona. Paldies komisāru kungam. Paldies Marais kungam. Es domāju, ka jūs esat devis mums vielu pārdomām. Morais kungs turpina priekšsādātāji. Morais kungs, jūs mikrofons nav ieslēgts, bet uh, es cieņas pret komisāru. Vi, komisāra kungs var atbildēt uz jūsu jautājumu, ja viņš to vēlēsies. Es viņam uzdošu jautājumu, bet ja jūs nevēlaties atbildēt uz šo jautājumu, tad jums ir tādas tiesības. Labi, es līdz ar to pasludinu šīs debats par uh, noslēgtā.